So, colleagues, I think we should start. Kolēģi, es domāju, ka mums vajadzētu atsākt darbu. Mikēla. you want to start? Okay. So, I want to switch in my uh, mother language. German. Es pārēšu uz savu dzimto valodu, uz vācu valodu. Tātad eh, brauksim uz priekšu, turpināsim mūsu komitejas sanāksmi, ko mēs pārtraucām 12.30. Tagad mēs esam nonākuši pie 16. darba kārtības punkta, kura mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Startautiskās jūrniecības organizācijas eh, ģenerālsekretāru. Sveicam tātad mūsu vidū Limakungu un tāpat arī mēs eh, sveicam uh, jūras vides nodaļas vadītāju Jamadas kungu. Limkungs, Jamadas kungs, liels paldies, ka esat mūsu vidū, lai viss kārtībā ar tulkojumu. Tātad, paldies, ka viesojaties transporta komitejas sanāksmē, paldies, ka atvēlējāt mums laiku, lai pastāstītu par starptautiskās jūniecības organizācijas darbību. Uh, Jūrniecībā mm, CO2 izmešu jomā un klimata pārmaiņu jomā ir mm, pirmajā frontē, un tā tas noteikti turpināsies arī tuvākajos gados. Transporta nozara vēlas nodrošināt eh, savu ieguldījumu šajā kopējā darbā. Mēs uzskatām, ka jūrniecības eh, nozarei vajadzētu noteikt eh, mērķus siltumnīca efekta gāžu samazināšanai, bet tāpat arī ir jādomā par līdzvērtīgiem Eh, konkurences noteikumiem visās nozarēs. Mēs eh, uzskatām, ka Eiropas eh, Savienībai vajadzētu um, piedalīties starptautiskās jūrniecības organizācijas konsultācijās. E, es priecājos, ka ar šādām viedokļu apmaiņām sadarbības starp parlamentu un jo īpaši transporta komiteju un starptautisko jūrniecības organizāciju tiek stiprināta. Uh, Došu jums vārdu tagad uz 15 minūtēm, un pēc tam deputāti varēs uzdot jautājumus. Lima kungam atvēlēsim apmēram 5 minūtes, savukārt Jamadas eh, kungs eh, varēs mm, noturēt savu prezentāciju desmit minūšu garumā. Lūdzu, Limakungs, jums tagad vārds. Paldies, priekšādātāji. Man ir atvēlētas piecas minūtes, bet eh, es gribētu piešķirt vairāk laika savam kolēģim, tāpēc iespējams pabeigšu savu stāšanos jau trīs minūšu laikā. Pirmkārt, man ir ārkārtīgi liels gods būt šeit jūsu vidū un ar jums visiem tikties. Vēlētos jūs arī apsveikt par jūsu uh, ievēlēšanu vai pārvēlēšanu. Tātad. Uh, Vēlos jums pastāstīt par dialogu starp Startautisko jūrniecības organizāciju un Eiropas parlamentu pēdējos gados, un, protams, ka mēs ceram, ka šī sadarbība turpināsies. Um, Starptautiskā jūrniecības organizācija ir nodarbojusies ar dažādiem uh, drošības un drošuma jautājumiem, un jo īpaši uh, tagad mūs nodarbina vidas aizsardzības jautājumi klimata pārmaiņu sakarā. Tas noteikti ir vislielākais izaicinājums un vissvarīgākais punkts mūsu darba kārtībā. Esmu ārkārtīgi prieks, priecīgs, ka man ir bijusi ļoti laba sadarbība ar Eiropas parlamenta deputātiem. Mums ir 174 dalībvalstis. Daži uzskata, ka Progress ir lēns, bet eh, visas eh, dalībvalstis eh, mēģina darīt visu, kas ir to spēkos, lai šis darbs ritētu uz priekšu ātrāk un efektīvāk. Ja ir runa par klimata pārmaiņu jautājumiem, tad mēs esam aizņemti ar ļoti tehniskiem jautājumiem, ar dzinēju jautājumiem, un tā skaitā mēs arī domājam, teiksim, par ātruma optimizēšanu. Vēl kāda ļoti būtiska joma ir nākotnes degvielu kuģiem. Mēs mēģinam tagad likt lielāku uzsvaru uz nākotnes enerģijas avotiem. Tātad šis ir ļoti nozīmīgs eh, temats. Mums ir bijusi ļoti plaša sadarbība arī ar Eiropas eh, Savienību un ar Eiropas komisiju, jo mums ir kopīgs mērķis. Tātad eh, mums ir jāsadarbojas, lai šo mērķi sasniegtu. No savas puses mēs mēģinām dot savu ieguldījumu, mēģinām nodrošināt, lai šis darbs ritētu ātrāk un, protams, mēģinām arī atrisināt dažādus klimata pārņa, pārmaiņu jautājumus. Tātad te ir runa ne tikai par tehniskiem jautājumiem, te ir runa arī par dažādiem humanitāriem jautājumiem. Mēģinam to visu ņemt vērā kā tādu filozofiju vai doktrīnu. Mēs vēlamies panākt progresu šajā jomā. Noslēgumā es vēlētos aicināt Eiropas parlamentu turpināt sadarbību ar um, Starptautisko jūrniecības organizāciju un palīdzēt mums mūsu darbā. Mēs eh, mēģinām kopīgi noteikt eh, labus vispasaules standartus, vienlaicīgi nodrošinot eh, vienādus spēles noteikumus. Paldies! Lielas paldies, Salim kungs, par šo ievadrunu, un tagad dosim vārdu Jāmadas kungam, lai viņš mūs iepazīstinātu ar savu prezentāciju. Lielas paldies, priekšādātāji! Es eh, vēlētos jūs īsi iepazīstināt ar dažām detaļām. Yes, um, IMO um, is of course you. Tātad eh, Startautiskā jūrniecības organizācija ir ANO specializēta aģentūra, kas nosaka visas pasaules eh, regulējumu jūrniecībā, jūras vidē un jūras drošībā. Organizācija ir izveidojusi vairāk nekā 50 starptautiskus instrumentus, kas ir obligāti, jo īpaši solas un jeb drošība jūrā un Marpol jūras nospiesāņojumā novēršana. Abi šie instrumenti ir ļoti svarīgi. Vienreiz vai divreiz gadā šie instrumenti tiek grozīti, un šie grozījumi stājas spēkā apmēram uh, viena gada vai pusotrā gada laikā, tāpēc, ka tiem ir īpaša apstiprināšanas procedūra. Tātad, tād, kad mēs eh, pieņēmām šos grozījumus, ir jāgaida šī grozījuma stāšanās spēkā. Šādā veidā mēs strādājam mūsu organizācijā. IMO asamblējā ir vissvarīgākais orgāns, eh, mums tur ir 174 valstis, bet eh, šī asamblēja tiekas tikai reizi divos gados. Uh, Tāpēc IMO padome ir ļoti svarīga, jo tā tiekas eh, divreiz gadā. Mums eh, tagad ir 40 padomes eh, biedri, bet šo 40 biedru vidū ir 10 Eiropas Savienības dalība valstis. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības valstīm, protams, ir ļoti liela teikšana IMO. Tagad es vēlētos jums pastāstīt par Marpol konvenciju. Marpol ir svarīgākā konvencija, uh, kas strādā pie piesārņojuma novēršanas, kas attiecas uz kuģiem. Tātad te ir runa par naftu, dažādām ķīmiskām vielām, bīstamām vielām, kanalizācija, atkritumi. Atkritumi, jo īpaši ir svarīgi, tie ir ierakstīti Marpola 5. pielikumā, un te ir runa arī par plasmasas atkritumiem. Uh, Īsnībā plasmasas atkrituma izmešana jūrā ir aizliegta saskaņā ar šo Marpolu piekto pielikumu. Šodien es eh, vēlējos vairāk runāt par Marpolu sesto pielikumu, kurie runa par gaisa pieņā, piesārņojumu novēršanu no kuģiem. Šis ir pats pēdējais pielikums, bet ļoti svarīgs. Kā jūs zināsiet, eh, IMO ir arī sēra uh, ierobežojumu noteikumi, un jo īpaši šogad mēs uh, esam samazinājuši šos sēru pieaugums līdz 0,5% kuģu degvielā. Tas mums ir ļoti svarīgs solis. Kā jūs zināsiet, no 1. marta mēs aizliegsim šādu degvielu, kuriem ir augstāks sēru saturs, uh, pārvedāšanu kuģos. Tāpat arī mums ir slāpekļa oksīdu regulējums un arī CO2 samazināšanas regulējums. Esam ieviesuši obligātu energoefektivitātes dizaina indeksu, ko mēs saucam PED. Tas attiecas uz jauniem kuģiem sākot no 2013. gadā. Mums šeit ir pakāpeniska pieeja un sākot no šī gada ir pieprasīts 20% samazinājums jauniem kuģiem Sākotnēji no 2025. gada samazinājums ir paredzēts 30% apmērā. Balstoties uz mūsu sākotnējo stratēģiju, mēs varētu um, paplašināt šo, samazin šo samazinājumu. Mums ir paredzēta jauna sesija aprīlī, un mēs vēlamies pieņemt jaunu grozījumu šajā Marpola sestajā pielikumā, lai pātrinātu uh, un pastiprinātu šo trešo fāzi, tātad 2022. gadā tie būtu 22%, un 2025. gadā samazinājums jau būtu 50% apmērā. Lūk, neliela ilustrācija par um, IMO sākotnējo stratēģiju. Visā svarīgākais ir tas, ka līdz 2030. Eh, gadam Mūsu klimata intensitāti vajadzētu samazināt par 40%. Tas attiektos uz visiem kuģiem, gan jauniem, gan arī jau um, darbojošamies kuģiem. Un 2050. gadā tas jau būtu 70% samazinājums. Pats svarīgākais līdz 2050. gadam pašreizējie izmeši no kuģiem būtu jāsamazina uz pusi salīdzinot ar 2008. gada līmenī. Tātad šī augšējā daļa zilā līnija norāda uz uh, situāciju, ja nekas nemainītos, bet 2050. Uh, gadā tātad mēs vēlamies vismaz 50% samazinājumu. Šajā gadsimtā kuģiem vajadzētu nodrošinot dekarbonizāciju. Lūk, tāda ir mūsu stratēģija. Uh, Vēl viena ilustrācija mūsu sākotnējai stratēģijai. Principā tas ir tas pats. Tātad 2008. gadā tie ir apmēram 950 miljoni tonu, bet eh, to vajadzētu samazināt līdz eh, vismaz 400 miljoniem tonu līdz 2050. gadam. Kā jūs rādzat, eh, šī pārtrauktā līnija ir situācija, kad nekas nemainās, bet šī Zilā līnija norāda uz dizainu un tehnoloģiskajiem pasākumiem, piemēram, mm, dzinēju mm, pielāgošana vai arī korpusu dizaina uzlabojumi. Oranžā līnija savukārt norāda uz operacionāliem pasākumiem, un te varētu, piemēram, iekļaut ātrumu optimizāciju, mm, flotes pārvaldību vai arī ostu pārvaldību. Tātad, piemēram, laiks, kad kuģis ieiet ostā. Ar to nepietiek, un savukārt zaļā zona norāda uz nepieciešamību ieviest novatoriskus pasākumus. Piemēram, zem oglekļa vai bez oglekļa degvielas, piemēram, ūdeņradis un amonjaks, tāpat arī novatoriskas tehnoloģijas, piemēram, vēja tehnoloģijas visu to apvienojot, mēs uzskatām, ka mēs varētu sasniegt šo ļoti ambiciozo mērķi līdz 2050. gadam. Tagad vēl kāds ceļš, lai panāktu bez oglekļa kuģniecību. IMO, protams, ir visas pasaules regulators, un mēs vēlamies veicināt pētniecību un attīstību um, zemoglekļa un bezoglekļa degvielai. Tas ir ārkārtīgi būtiski gan kuģniecībā, gan arī ostās, un, protams, mums ir vajadzīga arī sadarbība ar pētniecības un attīstības centriem. Vēlamies uh, nodrošināt uh, šādu pētniecības darbu, lai uh, atrastu um, bezoglekļa degvielu. Protams, mums ir vajadzīgs arī uz tirgu balstīts mehānisms, kas ļautu šādas bezoglekļa tehnoloģijas un degvielas eh, sākt izmantot. Protams, ka arī tam ir jābūt globālam regulējumam. Šajā jomā mēs apsveicam jau kādus priekšlikumus par šo tematu, kaut arī pašlaik mēs esam tādā īstermiņa fāzē līdz 2023. gadam. Mēs liekam uzsvaru uz īstermiņu pasākumiem, bet eh, tas nenozīmē, kā mēs neuzklausītu citus priekšlikumus par eh, tirgus eh, pasākumiem. Tātad mēs šeit balstāmies uz dažādiem datiem un informāciju, un mēs varam tieši, tieši tāpēc arī šādus pasākums ņemt vērā. Tātad mēs nevēlamies nevienu atstāt novārtā. Mums ir tehniskās sadarbības programma, ITCP, un mums ir arī daudzi citi ļoti svarīgi projekti. Šeit ir runa par valstu un reģionu iesaisti, jo īpaši vēlos pieminēt Eiropas Savienības finansēto globālo jūrniecības tīklu, kur ir runa par pieciem jūrniecības sadarbības centriem. Tie ir ļoti svarīgi un tiek arī ļoti augsti vērtēti bet eh, šis projekts beigsies līdz šī gada beigām. Tātad mēs patiešām augstu novērtējam Eiropas Savienības eh, sadarbību un mēs ceram, ka eh, šis ieguldījums tiks turpināts. Mūsu sākotnējais stratēģijas centrs vēlas nodot skaidru ziņu rūpniecībai, un tieši tāpēc arī rūpniecībai dažādas iniciatīvas, lai panāktu bez oglekļa jūrniecību. Noslēgumā Es uzskatu, ka mēs eh, progresējam starptautiskajā jūniecības organizācijā tieši tā, kā mēs to apsolījām sākotnējā stratēģijā. Tā savukārt tiks pārskatīta 2023. gadā. Mēs eh, vēlamies sadarboties arī pie citiem pētniecības un attīstības jautājumiem. Pēdējā ziņa ir šāda. Lūdzu, palīdziet mums, lai mēs varētu pieņemt vienotu regulējošu ietvaru visā pasaulē. Paldies! Vielen Dank, Herr. Jās äh, paldies runātājiem, pateicamies äh, par jūsu ievadvārdiem. Mums Eiropas parlamentā ir tā pieņems, ka deputāri tagad var uzdot jautājumus, vispirms koordinātori no mm, politiskajām grupām, kas mm, darbojas šajā komitejā, un tāds sākam ar Eiropas Tautas partiju. Barbara Tālers savu sakāmo ļāvusi teikt Adamovičs kundzei, un tātad Adamovičs kundze jums uzdos jautājumu. Katram ir trīs minūtes. Uh, um, your... Lielas paldies! Es esmu pagodināta un um, priecīga, ka jūs esat uh, viesis mūsu transporta turismu komitejā šodien īpaši tāpēc, ka esmu šeit jauna deputāte. Un eh, es esmu mācījusi Gdaņķiskas universitātē, kur mums ir arī eh, ar starptautisko jūrniecības organizāciju saistām, saistītas lietas. Tātad esmu priecīgi, ka var piedarīties šeit diskusijas. Uh, Es tālāk tad uzstāšos poļu valodā. Nie ulega wątpliwości, iż jednym z najważniejszych wyzwań, e, przed którymi... Viens no lielākajiem izaicinājumiem e, mūsdienās ir tieši tātad, e, piesārņojums un efektīva cīņa pret klimata pārmaiņām. Ņemot vērā to, ka joprojām tiek izmantoti fosīlie enerģijas avoti. Un CO2 emisijas uh, pieauga aizvien vairāk un vairāk, un, uh, un 2013. gadā Eiropas Savienība izstrādāja stratēģiju. Stratēģija, kā um, pakāpeniski samazināt emisijas no kuģu vai jūras transporta, tātad uh, sega gāzu emisiju samazināšanu, un šīs stratēģijas pirmais etaps bija uh, 15. gadā pieņems tātad un tā bija regulā par eh, sistēmas izveidu un monitoringu, par eh, CO2 emisiju tātad eh, kontrolēšanu. Tā, tā, tā teicīga regula. Un, un parlaments pat labam strādā pie šīs regulas pārstrādes. Nu, lai mēs pamazām un, un pagāpeniski izveidotu Eiropas sistēmu, tad um, par to, kā tiek, lai, es pieņemu, varētu kontrolēt to, kā notiek ziņošana par emisiju uzskaiti. Un, um, attiecīgi, lai tiktu izvērtēti kā kuģi un, un kompānijas tātad īsteno šīs samazināšanas normas. Nu, kā jūs zināt, pastāv divas sistēmas ar Eiropas sistēmu un globālā sistēma emisiju samazināšanai. Un tas nozīmē, ka kuģi, kas ir tātad, tā, tā, ka, kas kuģo zem uh, Eiropas karogiem, ir uh, pakļauti striktākiem nosacījumiem attiecībā uz emisiju uzraucību un kontrolēšanu. Nu, tas nav, protams, uzņēmējiem ideāls risinājums. Nu, tomēr uh, tas vēl nav stāsta gals. Tad esam sākuši arī strādāt pie Eiropas jaunā zaļā kursa, un lai Eiropa līdz 2050. gadam kļūtu par pirmo pasaules kontinentu, kas e, būtu klimata, piemēram, ziņā neitrās. Un viens no šī visai godkārīgā plāna elementiem ir e, Eiropas e, tātad ETS sistēmas paplašināšana un uh, un, tā, un arī jūras transporta iekļaušana šajā emisiju tirsniecības sistēmā. Un šai sakarā tad man ir jautājums. Jāmāda ja kungs jau visi pieminēja IMO plānus attiecībā uz emisiju samazināšanu, uz dekarbonizāciju, bet lūk, ko konkrēti vēlējos pavaicāt. Līdz šajā IMO stratēģijā emisiju samazināšanu no kuģiem kas tika pieņemta 18. gada aprīlī, ir iekļauts saraksts. Saraksts ar papildu pasākumiem, kas būtu jāveic, lai, lai veiktu turpmāku emisiju samazināšanu. Tur ir gan īstermiņa, gan vidētermiņa, gan ilgtermiņa pasākumi, arī ar konkrētu kalendāro grafiku. Vai jūs mums varētu tuvāk iepazīstināt ar uh, šo plānu, kāda ir, teiksim, jūsu vīzija, jūsu skatījums? uz eh, to, kā varat efektīvi samazināt eh, emisijas eh, starptautiskā kuģniecībā. Un par ES emisiju tirsniecības sistēmu. Vai jūs pieļaujat, ka līdzīgu sistēmu varētu izveidot globālā līmenī? Ka tā varētu darboties? Jo jūras transports, protams, ir tāds nu, globāls, globāls fenomens. Uh, Tātad šī sistēma būtu nepieciešama globālā līmenī. Aprobežoties tikai ar uh, Eiropu vien, uh, nu, protams, uh, izpaliks tāds uh, jaudīgs rezultāts. Nemesīs uh, vienkārši tiks pārnest citiem reģioniem. Lai sistēma reāli strādā, tā jābūt globālai pasaules līmeņa sistēmai. Līdz šajā sadarbības starp IMO un Eiropas Savienību, nu kāda jums ir uh, pieredze? Kā jūs to vērtējat? Un kas, jūsuprāt, būtu jādara, lai šo sadarbību paceļinātu un uzlabotu? Paldies! Paldies! Sociāldemokrātu vārdā lūdzu un vārds nākiem kolēģim. Thank you. Uh... Paldies! Paldies arī Lēm kungam un Jamāda kungam par jūsu prezentāciju. Jūrniecības sektora kuģniecības eh, zaļināšana ļoti svarīga mūsu pārējā uz klimata neitrālām sabiedrībām. Es vēlētos vismaz, nu redzēsim, vai es sapratīšu visu, kas man te ir rakstīts, uzdot jums dažus jautājumus saistībā ar jūsu prezentāciju. Pirmkārt, runājot par eh, emisiju atšķirībām, jūs runājat, cik daudz ir jāsamazinīja izmešu apjoms pateicot jaunām tehnoloģijām un novatorismam. Vai ir kāda globāla iniciatīva, lai pātrinātu šīs pārmaiņas, ja mēs varētu vienoties par nelielu nodevu uh, jūrniecības degvielai, kurniecības degvielai, tad tā varētu finansīt pētniecību, tā mēs varētu to visu virzīt tālāk. Varbūt jūs varētu arī uh, detalizētāk pastāstīt par to, kādas dažādās tehnoloģijas pastāv jūsu skatījumā, kas šai, šai kontekstā būtu izmantojami. Ja paskatāmies diagrammu, mums jāsāk līdz 2025. gadam uh, izmantot zaļos risinājumus, lai līdz 2050. gadam panāktu tos mērķus, kas ir izteikti. Tātad nav tik daudz laika, lai šīs tehnoloģijas īstenot. Un runāt par uh, tirgu pamatotiem pasākumiem. Pirmais jautājums, protams, saistīts ar ETS. Par to norisinās debats, un tas tiek piedāvāts arī komisijai iekļaut arī jūrniecības sektoru jūsu domas par to, un tālāk. Kādas iespējas saskatāt, lai tā būtu globāla sistēma nākotnē? Ja tā ne, tad kādi vēl citi pasākumi globālā līmenī, kas pamatotos uh, tirgus darbībā, jūs skatījumā ir iespējami? Liels paldies! Un tagad riņu grupas vārdā TGD. Kungs lūdzu. Thank you very much. Uh, Paldies, ģenerālsekretār kungs. Es runāju Naitingēla kundzes vārdā, viņa nevarēja šeit būt klāt šodien. Tātad solu vienkārši nociet viņa sacīta. Es esmu priecīga, ka pastāv globāla vienošanās par stratēģiju, kā mazināt uh, emisijas no kodniecības. Šis ir pirmais solis, lai būtu godīgi noteikumi globālā līmenī. Un es gaidu tālākos eh, jūrniecības organizācijas priekšlikumu šajā jomā. Man ir vairāk komentāri, par kuriem vēlētos dzirdēt jūsu domas. Pirmkārt, daļai atbildot uz pasākumiem, kas stājās spēku šogad, kuģi īpašnieki vēlas ieviest atbilstošu tehnoloģiju saviem kuģiem, taču arvien vairāk uh, ostu liedz izmantot šādas uh, instrumentus. Gribētu zināt, kā jūs ir risināt šo situāciju risināt. Kādas institīvas uh, jūsu organizācija pieņēmusi, lai Um, vairotu degvielas izvēli? Un kādas alternatīvas jūs saskatāt? Treškārt, saistībā ar novatorismu ir parad daudz institūti, lai samazinātu kurniecības ietekmi uz vidi. Vai jūsu organizācijā ir idejas, kā stimulēt šīs institīvas un panākt jaunu izstrādi? Paldies! Um, ähm, Tādēļ, kungs, mums kā deputātiem arī pašiem ir eh, savi jautājumi uzdodami. Es esmu saņēmis informāciju, ka jūs runājāt koordinātors vārtā, bet varbūt jūs arī no sevis kā deputāts kaut ko gribat teikt. Jūs varat uzreiz izmantot šo iespēju teikties. Lielas paldies! Nu labi, tad atkal izteikšos. Um, ģenerālsekretārs Kundze, esmu ļoti priecīga, ka jūs esat mūsu vidū, jo šis temats ir ļoti svarīgs. Tas ir arī tāds aktuāls temats, vai uh, kuģniecībai būtu jābūt iekļautai ETS sistēmā Eiropas Savienībā. Skaidrs, ka kuģniecības sektoram jāsamazina savu oglekļa pēdu, kā jūs jau šodien, šodien teicāt, un jārisina klimata izmaiņu problēmas ēst slimnī. Un tomēr mums ir jāpaturprāt arī tas, ka klimata izaicinājums nevar atrisināt ES viena saviem spēkiem. Tad to var panākt tikai starptautiskā līmenī. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pasākumi, ko mēs, piemēram, Eiropas Savienībā, būtu eksportējami. Un tas attiecas, protams, ar starptautisko Jūrniecības organizācija Eiropas Savienības ETS sistēma, pirmkārt jāsaka, nav eksportēm. Otkārt tā kā kodniecība no Eiropas Savienības un uz Eiropas Savienību ir tikai 17% no globālajiem CO2 izmešiem no kuģniecības. Eiropas Savienības ETS sistēma skārtu tikai 17% apjomu no emisiem. Ja mēs kaut ko vēlamies darīt šai ziņā, tad vairāk tad 80% emisija attiec starptautisko līmeni, tur mums vairāk jārīkojas. Eiropas senība jāatrod uh, stimuli uh, tirgū, lai samazinātu izmešu no jūrniecības. Tātad CO2 izmešu no kuģniecības varbūt samazināt arī globālā kontekstē. Un tālāk runājot par um, oglekļu noplūdi uz ko norādīja es kuģi īpašnieku saistībā ar, nu, būtu svarīgi, lai būtu saiknē ar nacionālo ETS sistēmu. Tātad Eiropas Savienības ETS sistēma nav pareizais pasākums, lai samazinātu CO2 izmešus jūrniecības jomā. Nu, vismaz tā es uzskatu. Ģenerāls sekretārs kundze ceru dzirdēt jūsu komentārs par um, oglekļa um, noplūdu un CO2 izmešu schēmu, kas varētu darboties globāli. Paldies! Um... Paldies. Un tagad uzstāsies zaļo vārda Paulas kundze. Chair, paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ģenerāls sekretārs kundze, paldies, Jamanta kungs, ka esat mūsu viesis. Mēs esam tiešām pagodināti, ka jūs atvēl tik daudz laika. Uh, lai mums sniegtu jaunāko informāciju par pasākumiem, ko ir paredzējis Startautiskā jūrniecības organizācija. Mēs to tiešām ļoti augstu vērtējam. Kā jums iespējams zināms, esmu referente RMB failā vēlētos padalīties savās pārdomās ar jums. Runājot par jūsu prezentāciju, jūs pēdējā slaidā jūs norādījāt, ka ir izšķiroši svarīgi samazināt eh, klimata izmaiņas uz 1,5 Um, grādiem pēc Celsija. Jo viens no, viena no svarīgākajām valstīm, es te runāju par Maršalu salām, mm, vienkārši būtu apdraudētās, eksistenti būtu apdraudētās. Es saprotu, ka tas jums ļoti svarīgi, taču kā jūs to varat saskaņot klimata ambīcijas ar jūsu mērķi, jo jūs teicāt, ka jūs vēlaties pā, samazināt emisijas par 50% līdz 2050 gadam. Un es esmu lasījis dažu zinātnieku pētījumus nesen, un viņi norāda to, lai es parādu, lai panāktu 40% iespējamību samazināt uh, globālo sasilšanu par 1,5 grādiem, tad mums jābūt uh, oglekļa neitrāliem līdz 2040 gadam. Tā tad nepalīdz par 50% samazināt emisijas līdz 2050 gadam. Tātad es gribētu zināt, uh, Kāda ir jūsu plāna, lai uh, ambīcijas atbilst tam vajadzībām, kas vajadzīgs runājot par R&B? Kad es runāju ar iesaistītām pusēm, daudz tāds saruna bijis, viņi man teica, ka viņu klienti arvien vairāk pieprasa, lai tiks sniegt informācija par uh, oglekļa pēdu tām precēm, kas tiek pārvadāts pa jūru. Viņa teica, ka viņš ļoti uztrauc, ka parametrs eh, pārvadāts ar kargo varētu vispār eh, tikt eh, atcelts, jo viņi zina, ko tas nozīmē. Un parametrs cargo carriage, lai tiek izmantots, lai kalkulētu oglekļu pēdu. Vai jūs esat paredzējis iekļaut šo parametru, lai būtu godīgi noteikumi? Kodniecībai visai pasauli parētēs e un cenām. Vai jūs piekrītat tam, ka līdz šim kuģniecība ir līdz šim bijusi viena no pavisam neliel, nedaudzām nozarēm, līdztekus uh, aviācija, kas nav pakļauta uh, cenu sistēmai. Vai jūs piekrītat arī tam, ka cena sistēma, vai tā būtu ETS vai uh, kā nodava, palīdzētu mazo kuģniecības uzņēmumu attīstībai? Tās nevar uh, veikt nepieciešamos investīcijas uz savu kapitālu pamatu vien. Vai jūs piekrītat tam, ka, kad jāpieņem lēmums 2023. gadā, tad būtu labi jau, lai būtu tāds vadlīnija dokuments un pieredze, kā darbojas šī sistēma, jo, protams, sniedzot atbildi kāda kungam, ja mēs izveidojam ETS Eiropas Savienībā, tad tas neatiektos tikai uz Eiropas kuģi īpašniekiem jo RBS, kā mēs zinām, attiec uz visiem kuģiem, kas nonāk Eiropas Savienības ostās, un arī ETS attiektos uz visiem kuģiem, kas ienāk mūsu ostās, neatkarīgi no kuģa, um, karoga valsts, no īpašniekiem, no operatora. Mēs vienkārši runājam par ostām, tas būtu nediskriminējuši pasākums, mums tad varētu būt dati pieejami 2023. gadā, un, protams, tad, kad uh, ES nosaka slēgtu uh, ETS attiecībā tikai kurzniecību, tad mēs varam aicināt visus iestāties un tad e, izplatīt šo sistēmu, lai tā darbotos visā pasaulē. Es domāju, tas būtu lielīgs solis uz priekšu, jo klimata krīze tiešām pieņems spēkā, iespējams, esat lasījuši e, jaunākās ziņas par metānu emisijām, tās tiešām rosina bažas, un es ierosinātu jūs pēc iespējas drīzāk darboties klimata aizsardzības jomā. Paldies! So, es, es gibt keiner. Redzu, ka neviens cits nevēlas jautājumus uzdot. Man ir vēl viens jautājums noslēgumā, man kā deputātam. Daudz praktiska rakstura jautājums arī Vācijā. Mūsu ostās. Tātad uh, lielie kuģi, kas uh, tātad uh, viņam viņi ir pietavoties. Uh, ostā viņi ir jāapgādā ar, ar elektrību, viņi izmanto arī tur tādu smago mašinēriju. Nu, un arī e, ne tikai krāpes kuģu, tātad uh, e, nozarē, ne tikai krūvīs kuģu nozarē, bet arī, arī citur, tātad, uh, e, nu, ir um, problēma šai sakarā, un tāpēc jautājums, vai ir iedomājums tas, ka tātad ostās, um, palstoties nu, no. no organizatoriskiem, loģistiskiem un, un, un tehniskiem aspektiem raugoties šos kuģus mēs apkalpot. Paldies! Uh, thank you, uh, uh, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atbildēt uz pamatlietu un tad aicināšu mūsu direktoru sniegt tālākas atbildes eh, no nu, starptautiskās jūrniecības organizācijas puses. Tātad pirmkārt, pateicoties Parīzes vienošanās dokumentam par klimata izmaiņām un tēzēm, kas tika pieņemts 2015. gadā, Tagad cilvēki rīkojas pavisam atšķirīgi. Pats es esmu ļoti pārsteigts eh, pieredzēt šās lielās izmaiņas. Es zinu, ka mums ir 107 dalībvalstis, un tagad eh, tās saprot šo problemātiku daudz lielākā apjomā nekā agrāk. Viens svarīgs elements, ko Eiropas Savienība sniedza 10 miljoni eiro lai izveidotu, kā jau teicu iepriekš, reģionālos uh, jūrniecības tehnoloģiju sadarbību centrs. Līdz ar to šādi tiek izplatīta atbilstoša informācija, tiek sniegta uh, izglītošanās iespēja tiem cilvēkiem, kas strādā konkrētajā reģionā. Tas lieliski darbojas. Te ir runa par tādām valstīm kā Ķīna, Panama, Kenija. Tātad šī institūcija darbojas. SJO ir uh, īstenojis dažādās tehniskās atbalsts, atbalsts problēmas. Vis, apvienot visus centienus, pamatoties uz Parīzes vienošanos, var uh, cerēt, ir arī atbalsts no dalībvalsts puses tagad. Situācija tagad pavisam ir atšķirīga. Otrakārt, ir pārpratums par to, kāds ir mūsu vispārējais ambīcijas līdz 2050. gadam. Tas nozīmē to, ja jūs ņemat vērā flotes pieaugumu, ja jūs ņemat vērā šo elementu, un tad paraugāties uz atsevišķiem kuģiem, tas nozīmē to, ka atsevišķā, ja individuāla kuģa energoefektivitāte, tā jābūt vismaz 80%. Tātad mēs sakam 50% kopīgajā emisiju samazinājumu. Taču tad, ja jūs paraugāties uz kādu kuģi individuāli, tas nozīmē samazinājums par vismaz 80%. Tātad tā ir viena lieta, kas sakām par ambīciju līmeni. Kā mūsu direktors minēja, ir galvenais uh, dzinēja ener energoefektivitātes uh, faktors. Un tas var ļaut samazināt par 50% samazināt emisijas. Taču kā tad ir ar pārējiem 50% bez nākotnē atbilstošas degvielas mēs mērķi nevaram sasniegt. Tāpēc es uh, mēķinu uh, cerēt uh, saistībā ar uh, attīstību un pētniecību un attīstību. Tā mēs varam stiprināt eh, šo emisiju samazinājumu. Un pievēršos pēdējam jautājumam, kur uzdeva priekšsēdētājs. Tas attiec uz elektrības piegādi kargo kuģiem vai kruīziem. Tas atkars, atkarīgs no iespējām konkrētā ostā. Dažām ostām ir iespēja. Mm, elektrību ar kabeli piegādāt vai ar ģeneratoriem, taču mm, vēl ar vienu ir maz tādu ostu, kas to var piedāvāt. Par laimi pagājušajā gadā mēs izstrādājam kopīgo rezolūciju kopā ar Startautisko ostu asociāciju. Un tur mēs apņēmamies sadarboties, lai samazinātu CO2 izmešus. Tātad mēs vēlamies ar viņiem sadarboties. Mēs aicinām arī citas ostas e, šādi sevi aprīkot, lai varētu noturšināt elektrību. Mm. And uh, the other point, uh, there is... Uh, nu, un otrs uh, arguments. Uh, tad at, attiecībā uz jautājumu, ko... Uh, tādu delikātu jautājumu, ko es te uzdevāt, nu, to mm, varbūt es uh, pārlisēšu tālāk manam direktoram, un, ja nepieciešams, tad uh, arī papildināšu viņa atbildi, ja, ja mm, tiešām tas būs nepieciešams. Paldies, es vēlos uh, arī nedaudz papildināt. Pirmkārt, mūsu datu vākšanas sistēma ir nedaudz nu atšķirīga no jūsu ETS, bet eh, katrā ziņā harmonizācija eh, pamazām realizējas. Eh, pat ja jūs sacījāt, ka nu, šis apzīmējums cargo carriage ir pie jums, mums ir varbūt nevis cits parametrs, bet manuprāt, varbūt sistēmas ir nedaudz atšķirīgas, taču tās pamazām tuvinās. Nu, svarīgākais tas, ka mēs uh, vācam faktiskus aktuālus datus par uh, segu gāzu emisijām no kuģiem, un šādā ziņā, nu jā, jūs, uh, jūs esat sākuši pārskatīt šo te savu sistēmu, bet, bet uh, mūsu sistēma ir kļuvusi obligāti kopš pērnā gada, no tātad 2019. gada, un uh, šogad nāksies pirmie dati. Nu, un tādā, balstoties šiem datiem, IMO sekretariāts uh, tos izskatīs, izanalizēs, un uh, dati jau nav domāti tikai analīzei. Eh? Tālāk mēs tos izmantosim. Uh, un varbūt pēc pāris gadiem šie analītiskie dati lieti noderēs, un mēs tos uh, izmantosim tam, lai uh, pārskatītu savu emisiju samazināšanas stratēģiju 23. gadā. Tā kā visdrīzāk 22. gadā tad mēs apkoposim izlansētos datus un izmantosim tos stratēģijas pārskatīšanai. Nu, tagad noteikti ceturtais emisijas samazināšanas pētījums imam. Uh, Mēs eh, skatāmies, kāda ir situācija bijusi līdz šim un, un kāda ir, kāds ir progress. Un arī mēģinam prognozēt, kāds būs emisijas nākotnē, un tad izmantosim šo pētījumu datus tam, lai pārskatītu mūsu stratēģiju. Nu, tas, lūk, viens, ko vēlējos piebilst. Un, um, Un vēl varbūt tas eh, nu, nav tik svarīgi, bet ETS eh, e sistēma Eiropā. un attiecīgie pasākumi. Arī mūsu sākotnējā stratēģijā ir, eh, um, ir pieminēti šie tirgu balstītie pasākumi, kā tos mēs dēvēt, market-based measures, bet eh, nu, viņus eh, faktiski klasificē kā vidējā termiņa pasākumus no 23. līdz 30. gadam. Un vienlaikus mūsu stratēģijā arī norādīts, ka, ka mēs. Uh, nenoraidīsim nevienu priekšlikumu par šiem tirgu balstījumu pasākumiem 23. gadam. Tā kā, ja ienāksies laba informācija, labs eh, priekšlikums, tad eh, mēs, eh, proti, IMO ir gatava izskatīt šādu priekšlikumus, bet, protams, ka mums sistēmai jābūt starptautiskai, jābūt globālai. Neatkarīgi no tā, kādus tirgu balstītas pasākumus mēs varētu izstrādāt, tiem ir jātiek piemērotiem globāli. Tas ir pats svarīgākais. Nu, varbūt mūsu sistēma būs līdzīga Eiropas tētājs, varbūt uh, atšķirīga, bet katrā ziņā mēķim jābūt tādam, lai faktiski tiektu samazinātas segu emisijas no kuģiem. Un jūs vecājāt par 1,5 grādiem pēc Celsijas skalas, uh, tātad vai uh, šis mērķis ir gan ambiciozs, es to pieminēju savā prezentācijā. Nu, Mūsu 18. gada stratēģija balstījās uz IPCC, tātad datiem, kas paredz to, ka temperatūra varētu paaugstināties līdz 2 grādiem un 1,5 grādi ir tāds brīvprātīgs mērķis. Bet nu, tagad šis mērķis ir pārskatīts. Nu, šis, tas jāņem vērā. Uh, Un to mēs arī darīsim, kad pārstrādāsim savu stratēģiju balstoties uz analītiskajiem datiem, kas būs mūsu rīcībā. Tā kā jā, mums jābūt pietiekami tādiem vērienīgiem, ambicioziem, ir nepieciešams pamazām dekarbonizēt eh, kuģniecības eh, nozari, paredzam to panākt eh, pilnībā līdz gadsimta beigām, bet, nu, iespējams, ka to varēs arī pātrināt. Sasniegt ātrāk. Nu, bet IMO ir nu, globāls fórums, globāla organizācija, tā kā mums, nu, protams, ir jārūpējās arī par uh, par um, ne tikai attīstītajām, bet attīstības valstīm, par, par mazāk attīstītajām valstīm. Mums ir nepieciešams viņu atbalsts arī nu, citās jomās. Nu, nu, tas ir viss jāņem vērā. Bet, protams, mēs stāvamies būt gan ambiciozi. Tā vismaz mēs uh, paši uzskatām. Tā bija vēl vairāki jautājumi. Un ģenerāls sekretārs jau pieminēja, ka um, pētījumi, zināms, ka dati, kā palīdzēja sasniegt šīs uh, mūsu emisijas, ir svarīgi. Un uh, nākamajā sanāksmē aprīlī, nākamajā mūsu kongresā, mēs uh, skatīsim priekšlikumu no nozars puses par starptautisku um, tātad kuģniecības izpējas padomi kas tiks izveidot. Nu, tas ir diezgan tāds liels retums, ka nozars pārstāvi ierosina izveidot šādu struktūru un, un viņi ierosina uh, obligātas eh, iemaksas, tātad eh, ievākt iemaksas no nodedzinātās tātad degvielas un izmantot šo naudiņu zinātniskiem pētījumiem, kurniecības jomā. Tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgs priekšlikums. Un, nu, raudzīsimies, kāda būs šī, šo diskusiju iznākuma šajā nākamajā mūsu sesijā Nu, es nu, domāju, ka šis priekšlikums visdrīzāk uh, tiks apstiprināts nākamajā sesijā, bet katrā ziņā tāda ideja ir un, protams, protams bez zinātniskiem pētījumiem neiztikt. Ne tikai šī priekšlikuma kontekstā, bet uh, nu, citviet arī. Esam sākuši dzīves uh, cikla izvērtējumu tad dažādām degvielām. Un kādu oglekļu nospiedumu tās atstāja, to esam jau uzsākuši un, un, un izstrādāsim arī vadlīnijas tam, ka šo dzīves ciklu katram degvielas tipam arī, arī izvērtēt. Un, un kā es pieminēju, nu, tuvākajā nākotnē būtu arī jādomā par tirgu balstītiem eh, tirgus pasākumiem. Tātad. Un eh, tad visbeidzot, ETS eh, e jautājums vēlreiz. Nu, būtībā jau tam principā jau laikam pieskāros, tā kā šķiet, ka tas tad arī no mans puses būtu viss. Paldies! Uh, thank you. Paldies, priekšsēdājs saka ģenerāla direktors. Es vēl no savas puses tad nedaudz papildināšu to, ko sacīnu pat direktors, proti par ETS, ko varētu vērtēt kā tādu tirgus pasākumu kopumu. Esam izstrādājuši īstermiņa, vidē termiņa un, un ilgtermiņa pasākums mūsu stratēģijā, bet, bet tā, tirgus pasākumu arī uh, ir eh, paredzēti kā daļa no vidē termiņa pasākumiem. Mūsu mērķis ir, eh, ir 20 eh, līdz 23 gadām pārskatīt šo stratēģiju, un tur būs iekļaut arī šie uh, tirgus pasākumi. Par tiem mēs noteikti turpināsim runāt, bet, uh, kā jūs uh, pieminējāt, Flokundze, uh, Kuģniecība ir globāla nozara, un tā ir daudz eh, sarežģītāka par aviāciju. Tur ir tātad, eh, eh, karoga jautājumi, tātad nacionālitātes jautājumi, finanšu jautājumi. Tie ir visai nu, tiešām tādi sarežģīti. Tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešams, protams, globālais standārts par šiem tirgus pasākumiem. Eiropas Savienība pat labam um, domā par ETS līdzīgu mehānismu. Un, um, cik es zinu, tad. Um, tiek gatavots arī ietekmes izvērtējums eh, šiem priekšlikumam. Un, eh, un tad, kad eh, šis priekšlikums nonāks pie mums, nu, kāds aicina šo tur paiest, nu, tad arī skatīsimies, diskutēsim, izsvērsim plusus un mīnusus, raudzīsimies, kas ir efektīvāk, un cik tas reāli var samazināt CO2 izmešas un, un kā tas ietekmēs kuģniecības ilgspējību kopumā. Nu, tad balstoties uz eh, šīm diskusijām, mēs eh, piedāvāsim šādu vai tādu globālu mehānismu, bet tas, ko es vēlējos uzsvērt, ir eh, tas, ka globāls mehānisms ir nepieciešams. Ja tāda nebūs, tad, nu, tad arī nebūs īstas ietekmes. Tad faktiski mēs tikai uh, nu, izkropļosim kūdniecības, to kā funkcionē kūdniecības nozare, un tas būtu jāpaturprātā. Un uh, vēl uh, nākotnes enerģija, enerģijas iespējas ir operatīvie un tehniskie aspekti. Eh, tie saistās tikai 50% apmēram no, no kopējā stāsta, tā teikt, bez jauniem energo veidiem mēs neiztiksim. Kā jūs ziniet, tehnika attīstās. Uh, Bet kā to tehniskos risinājums piemērot lielajiem uh, okeāna laineriem, lielajiem kuģiem, nu te pētījumi vēl jāturpina. Es gan personīgi esmu droši, ka jā, lai mēs piestrādāsim, tad risinājums arī neizpaliks. Un uh, nebūs jāgaida tur desmit gadus pirms uh, to būsim uztaustījuši. Un, uh, Ja tāds risinājums radīsies, tad eh, gan eh, kuģniecības kompānijas, gan, gan dalībvalsts sapratīs, kur tad labāk investēt, eh, kā labāk modernizēt savas flotes. Nu, tādēļ ir jāsaka tas, ka pētījumi sevišķi svarīgi enerģētikas jomā. Ūdeņrads, kā jūs zināt, amoniaks, biodegvielas, tāpat arī varbūt vējš vai citi atjaunīgi energoresursi, tad tie viss attīstās, bet kā tos labāk modificēt un, un, un piemērot. Uh, lai tās varētu izmantot uh, lielajiem okeāna kuģiem. Nu, tas vēl nav īsti skaidrs, bet uh, nu, kādā ziņā pēc jāturpina strādāt un šie centieni jāatbalsta. Un uh, tāpat arī šonedēļ uh, IMO tiekas uh, pie, piesārņojuma novēršanas apakškomiteja. Un uh, par, par šiem, par uh, kravas kuģiem runājot, Mēs strādājam pie harmonizācijas kritērijiem. Mm, tā kā tām attiecībā uz to, kā notiek ūdeņi, tiek eh, novadīti jūrā vai okeānā, kā, kā tas būtu pareizi jāregulē, un nu, līdz eh, nākamajam gadam tas, šie standarti būs izstrādāti, un tos arī varēs sākt piemērot. Bet, protams, eh, vietējā apstākļi būs jāņem vērā. Ja runājam par mazām ostām un eh, mazām eh, tātad, akvatorijām, tur varbūt īpaši risinājumi jāmeklē. Nu, un no savas puses atbalstīsim šos, sekmēsim šos procesus, cik tas būs iespējams. And I uh, would uh, mention overall on top of the, our, the answer. Un papildinot mūsu direktora sacīto vēl noslēgumā pieminēšu Lukam. Tā kā pieņēmām tādu zem sērā, tātad šos te risinājumus, 16. gada oktobrī, tātad degvielā ir zem sēra satura, ka tā būtu jāizmanto, tas ir viens pirmais gads ģenerāls sektora amatā. Un tajā gadā vidas aizsardzības komiteja, nu, tur bija diezgan liela konfrontācija. Mēs izslēgāmies 20. gadu kā ieviešanas gadu, 25. gadu vietā bija liela strīda dalībās starpā. Nu, gala beigās tad vidas komitejas priekšsēdētājs eh, tomēr panāca to, ka tiek, kā termiņš bija Izraēlēts 20. gads, bet balstoties uz savu pieredzi, es biju diezgan norūpējis par to, nu kā tad sakmēsies ar īstenošanu. Jo te nav runa tikai par, eh, par uzņēmumiem, kuģniecības uzņēmumiem, par, par, par piegādi, par, par uh, par uh, ostu, par, par uh, dokiem, par uh, degvielas ražotājiem, kā tad panākt, lai viņi visi aktīvi sadarbotos un panākt to, ka tas tiek īstenots. Nu, viņi nu, skatījās, ka nu, tas uh, ir nu, uzdevums, kas simul gluži nebūs pa spēkam, bet um, kopā ar dalību valstīm un nozares pārstāvjiem mēs uh, strādājam, ko varējām. Un tagad, lūk, ir februāra beigas un, un izskatās, ka mērķis var tikt eh, sasniegts. Visas ir smagi strādājumi, un līdzīgi runājot par klimatu pārmaiņu mērķiem. Mums ir visai ambiciozs plāns arī Eiropas Savienībai, ir, ir nu, varbūt vēl vērienīgāks, vēl ambiciozāks plāns, un ja strādāsim kopā, tad nešaubos, ka radīsim risinājumu un, un eh, kopējiem spēkiem to arī ieviesīsim. Nu, es eh, pats man tā tad, vai eh, jā, beigsies mans pirmais termiņš četrajā gada, šogad es varētu, varētu arī mm, pārišķēm tā uz otro termiņu. Un pēdējos gados jāsaka starpība Eiropas Savienība ar parlamentu. Ir ļoti labi, es vairākas reizes esmu IMO uzņēmis jūsu delegācijas un arī komisijas delegācijas, un, un es darbību tiešām ir uzlabojusies. Mēs strādājam kopā, sadarbojamies. Un nu, es esmu optimists, es nešaubos, ka šādā vīzē mēs eh, varēsim pārvarēt arī tos izaicinājumus un problēmas, kas eh, mums būs ceļā nākotnē. Paldies! Paldies! Eh, paldies, ka apmeklējāt mūs! Lienu kungs un Jamadas kungs, jūs pārliecināties, ka arī mūsu komiteja ir ārkārtīgi svarīgi regulāri mainīties tātad, viedokļām un idejām. Es zinu, ka arī eh, citas eh, komitejas jūs regulāri apmeklējat, bet šodien es domāju, ka jūs vairāk pārliecināties par to, ka transporta komiteja arī jums ir svarīga. Nu, un, protams, arī mums turpināt eh, tad, uzturēt kontaktus ar jums. Un kolēģi vārdā vēlos aicināt jūs arī tuvākā nākotnē apmeklēt mūs vēlreiz. Varētu to jūsu apmeklējumus šeit organizēt regulāri. Paldies par šo viedokļu apmaiņa, mans kungs, vēl jums labi, drīz izvesļoties, jūs nokritis no kuģa, kā es saprotu. Nu, lai, lai, lai jums sekmējas atvesļošanās, un nu, paldies jums vēlreiz par šo vizīti. Wir machen eine Minute Pause und dann geht's one minute break and then we go. Ja, viens minūtes pauze un turpinās. Thank you very much. Hopefully that's not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 So, dear colleagues, we go on with our... Labi, kolēģi, turpināsim nākamais un pēdējais mūsu darba kārtības punkts šodien. Un atkal pārslēgšos vācu valodu. Labi, kolēģi, mums tagad būs viedokļa apmaiņa ar kopējā Eiropas Savienības un tāda komisijas pētniecības centra pārstāvi. Un man ir prieks eh, mūsu vidū sveikt Bičevas eh, kundzi, Viņa ir ģenerāla direktora vietas izpildītāja šajā kopējā pētniecības centrā, un uh, viņi mums uh, pastāstīs par to, kas tad notiek transporta sektorā šajā pētījuma centrā. Un tas tā, šis centrs ir ļoti svarīgs uh, transporta nākotnē, un mūsu komiteja būtu interesanti uzzināt vairāk par to, kas notiek. Jo sevišķi šajā laikā, kad jaunās tehnoloģijas ir jāizmanto pēc iespējas optimālāk. Un priecājos vēlreiz, tātad Vičos kundze jūs šeit sveikt. Sākumā dosim vārdu jums, jums būs kādas 15 eh, minūtes jūsu rīcībā. Paldies! Uh, thank you very much, Chair. And... Paldies priekšsēdētāji un labu pēcpusdienu visiem. Allaž priecājos eh, viesoties šeit Eiropas parlamentā. Ja mēs uzskatām, ka mums jākļūst aizvien demokrātiskākiem un uh, atvērtākiem attiecībās mūsu uh, pilsoņiem, un jūs esat uh, tie, tieši ievēlēti pilsoņu pārstāvi, tā kā tiešām priecājos par to, ka var stādīt priekšā daļu no mūsu darba. Ja nu jums kas nezina, kas tad šis centrs, nu varbūt pavisam īsi par mums, kas tad mēs esam. Mēs tad, mēs tad esam Eiropas komisijas zinātnes zinātniskais centrs. Mēs no Eiropas komisijas 30, aptuveni 30 departamentiem, un mūsu loma ir, ir uh, apkopot uh, zināšanas un, un, un uh, tātad akadēmiskos datus, kas ir nepieciešami komisija, izstrādāja daž, dažādas rīcību politikas. Mēs tātad sarūpējam komisijai pierādījumus, empiriskus datus, ko izmantot, strādājot pie rīcību politikām, tātad visas komisijas darba cikla laikām. Nu, šeit tā tad virsraksts, mans nu, vārds un tā. Un nu, tālāk, pirmajā slaidā tikai tīri jūsu informācija parādīšu, ka tā tad mūsu uh, atbildīgā komisāra ir Marija Gabriela. Nu, tātad viņa atbild par zinātniskiem pētījumiem, bet tāpat arī uh, par izglītību un zinātni atbildīgais komisārs, kā jūs šeit redzējat, tātad uh, pārtraukt līniju. Eh, Priekšsēdājas vietnieks starp institūciju jautājumos, kas viens no svarīgākajiem varbūt būtu eh, tādiem partneriem jums eh, no komisijas. Tātad Šefčoviča kungs, kurš atbild par starp iestāžu sadarbību un uzraudzību. Mūsu centram interesanti ir tas, ka lūk, atrodamies piecās dalību valstīs, sešās vietās. Un divās vietās Beļģijā, šeit ir um, mūsu štābs, tad arī Hēlā, tāpat arī Nīderlandē, Kārsvē, Vācijā, Sebeļā, Spānijā un Isprā, Itālijā. Mūsu misija ir, kā es atsīju, tātad uh, sniegt uh, komisijai neatkarīgas uh, zināšanas, neatkarīgas zinātniskus datus, kas ir nepieciešami rīcība politikas izstrādē konkrētajā politikas ciklā. Mums ir daudz partneru, Kā ikvienam zinātniskiem pētījumu centram ir nepieciešams arī tāds satvers mūsu ekscelencei. Mums ir aptuveni tūkstoši sadarbības partneri ar dažādiem pētniecības institūtiem visā pasaulē. Un tāds blakus, protams, mūsu darbam ir tātad 1100 zinātniskas publikācijas, ir kā 1400, respektīvi. Un šajā ziņā mēs esam trešais lielākais zinātniskais pētniecības institūts instru, tātad institūts pasaulē, mēs tiešām tiekam um, tātad uh, citēti un, un mūsu pētījumi tiek izmantot. Nu, un runājot par, par uh, institūcijas uzticamību, tas ir svarīgs rādītājs. Tālāk sauszemes transporta jomā. Kā tad ir tuvākie izaicinājumi? Nu, varbūt um, tie lielākie, tie, tie skarbākie izaicinājumi mūsdienām un nākotnē. Pieminēšu, ka sauszemes transports, uh, nu, diemžēl, eh, izraisa 25 tūkstošus eh, bojāgājušo, tātad nāvi gadu un, eh, un, un miljonus cilvēku tiek savainoti. Nu, tā, tāda lūk ir tā cena, ko, ko, ko mums izmaksā sāsums transports. Un par tautsēms ir runājums, starp 1 un 2 procentiem ir ekonomiskie zudumi, tikai sastrēgumu, kaut ko izraisa tikai ceļu sastrēgumi. Un domājot par ekoloģiskiem aspektiem, arī šeit, diemžēl, sauszemes transports eh, ir viens no lielākajiem piesārņotājiem kopā ar apkuri, vai tātad uh, siltināšanu. Uh, tas ir lielākais piesārņotājs jau sevišķi urbāna reģionos, pilsētu reģionos, un uh, tas tāpat ir otrs lielākais uh, seg uh, emisiju ražotājs Eiropā. Nu, tā kā, nu, te vēl daudz darāms, eh, lai, lai panāktu ilgspējību, eh, veselības apstākļu uzlabošanu un tā tālāk. Nu, diemžēl pastāvošās tendences, ja nekas nemainīsies, ja mūsu dažādu politiku inovāciju palīdzību mēs neko nemainīsim, nu, tad situācija neizskatāsies, ko rožaina un eh, to, kā nākotnē uzlabojumi nebūs. Un ilgspējības attīstības mērķus sasniegt neizdosies. Tā kā nepieciešams steidzami politiski pasākumi un jaunas tehnoloģijas, lai mēs paliktu tātad uz īstā ceļa un šīs tendences reversētu. Ko tad darām centrām? Aktuāli pētījumi. Mēs sadarbojamies visiem pāriem 30 departamentiem komisijā un strādājam pie tādiem tematiem kā migrācija, transports, enerģētika, vide, lauksaimniecība, drošības jautājumi, visai plašs jautājumu lokus un tajās visās šajās jomās pērni Mēs mēģinājām apkopot mūsu tātad izvērsošu informāciju, tādos lielos flagmaņu ziņojumos, kā mēs to saucam, lai informētu nākamo, nākamo komisiju par svarīgām tendencēm. Un te jūs, lūk, redziet arī šos dokumentus, tie ir atrodami arī šeit telpā. Ja jums interesē, tad paķeriet līdzi. Un, un daži tad ziņojumi par svarīgākām te tehnoloģijām, piemēram, mākslīgais intelekts. Mums ir interes, interesants ziņojums par pilsētu nākotni. Vēl viens ir veltīts uh, darba tirkus nākotnē, kādas tad iemaņas būs nepieciešams nākotnē, un vēl viens šāds pētījums arī par uh, sauszemes transporta nākotni. Nu, kas tad svarīgākais, kas ir izcelts šajā ziņojumā par transporta nozars nākotni? Nu, patiesībā tur uh, mēs pētam tehnoloģijas un arī sociālās tendences un, un kā tās attīstīsies tuvāko 50 gadu gaitā, kā mēs to varam prognozēt. Uh, Un te uzmanību pievēršam četriem faktoriem - automācija, tad tā, tā, tā, tā, savietojamība, zema oglekļa ekonomika un, un, un dalīšanās, tātad šērošana. Nu, tā ir svarīgākie faktori ceļu mobilitātei Eiropā. Un kādas tad varētu būt tendences nākotnē? Nu, nākamajā slaidā īsāk, konkrētāk par šīm četrām tendencēm. Nu, pētījumi liecina par to, ka uh, savienojamība un, un uh, automa, tātad, uh, automātiskā um, auto vadīšana par 90% var samazināt uh, negadījumu apjomu Eiropā, bet par mīnusiem runājot. Automatizācija un, un savienojamība var uh, palielināt uh, autoskaitu uz ceļiem, bet runājot par šo dalīto mobilitāti, uh, kopējā mobilitāte, Uber un, un uh, Lyft. Tātad, uh, kas ir tādi izplatītākie taksometru pakalpojumu veidi, jau ir palielinājuši uh, auto izmantošanas mūsu ceļiem, jo cilvēki atsakās no publiskā transporta, sabiedriskā transporta un, lūk, izmanto uh, Uberus vai nu, citas tur uh, līdzīgas pakalpojumu piedāvātājs. Un tas, līdz ar to, ka jaunas tehnoloģijas var uh, izraisīt uh, risku, ka ceļošanas pieprasījums uh, palielinās par te 50%. Un uh, eh, 30% no sabiedriskā transporta izmantotājiem var no tā atteikties. Tā kā tie ir nu, tādi mīnusi, negatīvas tendences, kas uh, arī jāņem vērā. Un politikas veidotājiem ir jāņem vērā šie izaicinājumi, un, un, eh, un tie visi jārisina tā integrēti un holistiski. Ko tad esam konstatējuši? Interesants iespējamais risinājums. Uh, izmantoja tā sauktās Living Labs eh, laboratorijas īpašas. Viena no tendencēm, ko uztaustījām, ir tāda, ka mums ir nepieciešami pilsoņi. Mums ir eh, jāsaprot, kāda ir pilsoņu uh, viņu dzīves stils, viņu uzvedība, un jāpār, un jātestē viņu uh, reālais nu, dzīvesveids, lai arī varētu prognozēt nākotni. Un tāpēc šis, šī uh, Living Labs, tātad dzīvās laboratorijas, tās jāizmanto. Uh, aktīvāk, lai politiķiem sarūpētu labus uh, potenciālus risinājumus. Un nu, viena no šādām dzīvām laboratorijām esam to izvietojuši vienā no mūsu mītnēm, tātad izprā, kur uh, eh, mēģinām pārvadīt šo automatizēto un savienoto konektivitāti, dalīto, tātad uh, mobilitāti, sniedzot pakalpojumus no punktu A uz punktu B Lūk, veicam visai plašus testus un aicinu jūs apmeklēt ISPRU un savām acīm pārnēcāties par to, ko mēs darām, kāda ir šīs dzīvās laboratorijas pieredze, ko mēs tur īsti testējam, pārbaudam un, un kādus datus sarūpējam Eiropas komisijām, ko tā pēc tam tālāk šiem datiem dara. Viena no tendencēm ko es jau paskaidroju pirmajā slaidā, ko redzējāt par šo mūsu ziņojumu, Nu, tātad um, um savienojumības, uh, pētījuma savienojumības jomā, tātad savienotie transporta līdzekļi. Un šajā slaidā es redzēju to, kā zinātniskie pētījumi, dažas tehnoloģijas var uh, uzraudzīt Eiropā, bet arī nu, globāli. Un kā šis monitorings, šī uzraudzība var mums sniegt informāciju par to, nu, kādas tad ir vadušās tehnoloģijas investīciju jomā un kā Eiropa izskatās šajā kop kopainā. Un, nu, ko tad ar šo tā saucamo trimiju sistēmu esam konstatējuši? Trimijas sistēma ir sistēma, kas tātad fiksē tendences transporta inovācijās. Esam konstatējuši, ka tātad vadošās tendences ir ūdeņraža un elektrības tehnoloģijas, bet lielākās investīcijas savukārt pat labam ir savien, tātad automu transporta līdzekļu savienošanas jomām, konektivitātēm. Ir svarīgi zināt, kas investē, kur, kādos eh, jautājumos, eh, kādās tehnoloģijās, lai uh, Eiropa varētu pozicionēt globālā kontekstā un iegūt informāciju par to, nu, kur tad uh, slēpjas vēl kāds neatklāts uh, potenciāls, ne, neizmantots inovācijas. Interesanti arī tās, ka tas, kā tirgu šis, tiek izmantot šīs tehnoloģijas, tas ir notiek diezgan gausi. Pat ja inovācijas ir un, un, un, un, un, un pastāv, nu, tirgū tās nevienmēr tiek uh, raiti pārņemtas. Un šajā slaidā tāds īsts ieskats, ko tad mēs darām mūsu centrā no, nu, par sadarbspējas risinājumu nodrošināšanu. Tad šajā centrā tiek pētīta elektrisko transporta līdzekļu sadarbspēja, tātad kā, kā, kā uzlā, uzlādiešanas iespējas un tā tālāk. Izstrādes poligonā mums ir tātad testēšanas iekārtas un, un par dekarbonizāciju šis pētījums ir svarīgs. Un, ja ieradīsties izprāst savām acīm pašreizies, kas tur notiek, un uh, konkrētāk jūs paskaidrosim, kā šī tendence tiek, tiek realizēta un tālāk. Nākamais piemērs. Florencē veicam šo pētījumu, proti energo pieprasījumu telpiskais sadalījums. Un uh, tātad klientu vajadzības attiecībā uz mašīnu uzlādēšanas tātad infrastruktūru. Un šāda informācija krietni noderēs um, pašvaldībām, lai izsekot līdz tam, kā tad uh, cilvēki pārvietojas, kur ir, ir nepieciešams izbūvēt uh, elektromobīļu parkošanās un uh, uzlādes vietas, un tas palīdzēs pašvaldībām tātad izstrādāt un plānot savu infrastruktūru. Un nu, šī telpiskā analīze ir tāda līdz ar to ir daļa no mūsu darba arī. Zin. Un šeit, šajā slaidā, redziet eh, piemēru tam, ko mēs eh, darām eh, darbā pie akumulatoriem, pie baterijām. Mēs, protams, esam viena no Eiropas akumulatoru alianses dalībniekiem, iepriekšējā komisija dibināja šo aliansi. Un mēs uh, skatāmies, kā tehnoloģija tiek, tiek tātad izmantot pārņemta ražotāju vidū, lai atbalstītu politikas pasākumus, un lītija un jona bateriju izmaksas uh, e, samazināsies uz pusi tuvākajā laikā. Un tas notiks uh, atkārtot izmantojot, uh, pārstrādāt šīs, šos akumulatorus un, un, nu, un, un atkārtot izmantošanu uzlabos uh, to izmantošanu, pēc tam, kad beigsies to dzīves cikls, pārstrādāt, protams, lētāk nekā ražošana no nulles, un tas palīdzēs samazināt izmaksas. Šis tirgus uh, turpinās pieaugt. Un šis otrais datu um, slānis šeit jūs redzējāt, ka šo akumulatoru skaits krietni pieaugs, un tāpat, tāpat arī uh, tirgus uh, daļa pieaugs. Pat labāk. Uh, Eiropai pieder tikai 3% no kopā, kopējā apkalpotu tirgus, bet eh, mēs redzam potenciālu šo tirgus daļu paaugstināt līdz pat 25%, ja pieaugs ir pieprasījums. Ar to mēs varam izstrādāt eh, pašmāju bateriju akumulātoru ražošanas ķēdi. Šā, šāda iespēja pagaidām vēl īsti nepastāv, bet mēs ceram, ka akumulātoru alianses palīdzību mēs eh, šo potenciālu arī varēsim realizēt. Paldies! Uh, Nākamajā slaidā es varētu parādīt mazliet par akumulātoru pārbaudas darbībām mūsu kopīgajā pētniecības centrā. Vienā, cen vienā vietā mēs pārbaudām akumulātoru efektivitāti. Tas, protams, ir saistīts ar klientu uzticēšanos. Mēs vienlaicīgi arī izvērtējam standartus akumulātoru darbībai, tā lai nodrošinātu ilgtspējību šajā nozarē. Šeit ir daudz dažādu testēšanas aspektu, proti mēs skatāmies uz savietojamību, efektivitāti un arī patērētāju uzticēšanos. Es jau runāju par sastrēgumiem uz ceļa, un šeit viens no mūsu darbības aspektiem ir indikātori. Šādā veidā mēs mēģinam atrast iespējas šādu sastrēgumu sa samazināšanai. Mēs redzam šeit grafiku ar laiku, ko vadītāji pavēda satiksmē vidēji katrā valstī, un Eiropas Savienībā tās ir 40 stundas eh, gadā. Tā ir viena darba nedēļa, tātad viena 50. daļa no mūsu darba laika gadā. Un šeit ir nu tikai par eh, tātad sastrēgumiem, tad, kad eh, mašīna apstājas, uh, un uh, nevar braukt uz priekšu. Tātad uh, tieši mm, šāda, šā, šādus laika aprēķinus mēs veicam. Tagad uh, pēdējais par, mobil, par mobilitātes ietekmes sabiedrību. Šeit mēs mēģinām saprast, kā jaunās tehnoloģijas un jaunā transporta modalitāte var ietekmēt ekonomiku un darba vietas. Šeit tikai viens piemērs. Elektro automašīnas satur tikai 35 kustošas daļas, kamēr ir veselas 167 šādas daļas Volkswagen Golf automašīnas modeļa iekšzemes dzinējā. Tātad mēs rādzām, ka visticamāk būs daudz mazāk darba un daudz arī mazāk darba vietu, kas būtu saistīts ar elektroautomašīnu ražošanu. Bet ja mēs paskatāmies tikai uz akumulātoru nozari un uh, Ja mēs vēlamies izveidot uh, vietēju vērtības ķēdi akumulatoriem, tad šeit ir ļoti daudz iespēju radīt darba vietas. Mums uh, vajadzētu uh, paskatīties, kā tieši šīs darba vietas cietīs vai necietīs. Nākamais. Pēdējie komentāri, kāda ir nākotne ceļu transportam. Mēs secinām, ka tehnoloģiskās pārmaiņas nevarēs mums nodrošināt tādu transportu, kādu mēs vēlamies. Mums vajadzētu ņemt vērā divas citas izmaiņas, un viena no tām ir pārvaldība. Tādas jaunas tehnoloģijas var izmantot, lai izveidotu jaunus pārvaldības modeļus. Un iespējams, ka tas ļaus mums arī kaut kādā veidā pārdalīt, sa samainīt cilvēkus uz ceļiem. Tas nozīmē, ka šeit mums ir jāskatās arī uz infrastruktūru, Un otrais, man eh, tas ir ārkārtīgi būtiski, mums vajadzētu sadarboties ar pilsoņiem. Viņi ir galvenie izmantotāji mobilitātes eh, lietošanai, Un, ja mēs neiesaistīsim pilsoņus, tad mēs nevarēsim veidot tādu nākotni, kā mēs gribam. Tātad mums ir jāveido šis transports, iesaistot pilsoņus. Tas arī viss, ko es gribēju teikt. Protams, ka Tas ir tikai tāds iesākums. Lūk, mājaslapas, ko jūs varat apmeklēt. Protams, ka jūs varat uzzināt vēl vairāk izprā un, protams, iepazīstieties arī ar mūsu laboratorijas kapacitāti, kas arī ir daļa no Eiropas komisijas. Paldies par uzmanību! Ja, Frau. Jā, Līdzševas kundzei liels paldies par jūsu prezentāciju, paldies arī par ielūgumu viesoties Itālijā. Nu, visticamāk jau būtu labi turien doties eh, vasarā, bet nu labi, nav ko jokoties. Arī iepriekšējais runātājs nāca klajā ar ļoti interesantiem tematiem. Mums eh, šodien pēcpusdienas daļā ir daudz eh, interesantu punktu, ko apskatīt. Visticamāk, ka tūlīt arī saņemsiet daudz interesantu jautājumu. Vispirms eh, došu vārdu politiskajai grupu referentiem un ETP vārdā. Izteikšoties eh, Salīnī kungs, tā vismaz man šeit ir pierakstīts. Eh, Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies! Es patiešām ļoti augstu vērtēju šo jūsu prezentāciju daudz un dažādu iemeslu dēļ. Tad, kad mēs runājam par pētniecību un par bažām, kas ar mums varētu ar to saistīties, tad, protams, ka mēs redzam saiknī ar budžeta debatēm, kas pašlaik norisinās. Mēs uzskatām, ka šajā priekšlikumā ir ļoti daudz problēmu. Uh, Protams, šeit vēl ir jāaiziet cauri visiem institūciju līmeņiem un tā tālāk. Izskatās, ka par 30% tika samazināts priekšlikums, ko mēs būtu gribējuši pieņemt, un 3% saņēm, samazināms vēl par komisijas priekšlikumu. Mums vajadzētu noteikti padomāt par pētniecību šajā sakarībā. Uh, Jūsu izteikumos eh, izskanēja šeit eh, dažādi punkti par apvārsni, par klasteriem, par situāciju, kā tas viss ir ticis risināts. Man vienmēr šķitis eh, interesanti tas, ka transports un mobilitāte nav sasaistīta ar industriju, bet gan ar klimatu. Nu jā, mēs varētu teikt, ka uh, Transports ir saņēmis ļoti daudz uzņem, uzmanības, tāpēc, ka um, transports ir viens no galvenajiem piesārņojuma avotiem. Bet, eh, protams, ka transports ir arī noderīgs. Es eh, noteikti nebūtu to licis tur, kur tas ir eh, pašlaik ielikts, bet es, protams, augstu novērtēju uh, jūsu skaidrojumus. Tātad pētniecība ir saistīta ar dekarbonizāciju, automatizāciju un konektivitāti. Domāju, ka tās ir patiešām reāls lietas, ko transporta nozarei varētu iegūt. Runājot par transportu, Eiropas parlamentā deviņas reizes no desmit mēs runājam par dekarbonizācijas grūtībām, mēs nerunājam par uh, automatizāciju vai konektivitāti. Tāpat arī mēs neapspriežam dažādus riskus, kas eh, šeit varētu parādīties. Es eh, ceru, ka nākotnē mēs eh, varēsim redzēt vairāk pievienotās vērtības, ko modernais transports var piedāvāt, ja ir runa par tādiem attīstības modeļiem, kas mums ir pieņemami. Ņemot to visu vērā, gribētu zināt, ko jūs domājat par pašreizējām politiskajām debatēm par transporta nozari. Protams, tiek runāts par dekarbonizāciju un piesārņojumu, un tas, protams, var izraisīt bažas, bet šķiet, ka pašlaik, runājot par transportu, tas ir vienīgais uzsvērtais jautājums. Paldies! sociāldemokrātu grupa Danielsona kungs. Paldies! Paldies arī par prezentāciju. Patiešām bija interesanti uzzināt vairāk par jūsu darbu, un šajā prezentācijā mēs arī varējām redzēt, cik kompleks, bet arī cik nozīmīgs ir transporta sektors Eiropas Savienībai. Es tomēr pieturēšos pie dekarbonizācijas temata, un jo īpaši es gribētu prasīt par jūsu pētniecību. Jūs jau runājāt par elektrifikāciju, bet varbūt jūs varētu pastāstīt arī vairāk par alternatīvajām degvielām. Tāpat arī gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par iespējamu alternatīvo degvielu ražošanu un to izmantošanu vairākos transporta veidos. Tātad, vai pastāv iespējas alternatīvai degvielai uh, autotransportā, vai varbūt tās vairāk un prioritārāk būtu izmantojamas citās eh, transporta nozarēs. Ja runa par elektrifikāciju, vai jūs uzskatāt, ka mēs varētu elektrificēt um, smagās eh, kravas automašīnas, kas eh, brauc lielas distances? Uh, Tātad, vai pastāv šāda iespēja izmantot elektrību šādām automašīnām, vai varbūt mēs varētu elektrificēt ceļus, tātad eh, galvenos eh, posmus, tātad, eh, lai viņi var, lai šīs automašīnas var uzlādēt savas baterijas braucot pa ceļu. Tātad, ko jūs domājat par smagajām kravas automašīnām? Liels paldies! No Reņo grupas Flego kungam vārds. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties runātājai par šo ļoti interesanto prezentāciju. Reņū koordinātāru vārdā man ir tas gods jums uzdot dažus jautājumus. Esmu ļoti priecīgs, ka man ir šāda iespēja, tāpēc, ka man ir universitātes grāts šajā jautājumā, un es rakstīju maģistra darbu par šo tēmatu. Jūsu ziņojumi ir patiešām ļoti labi sagatavoti un arī ļoti interesanti. Es tagad vēlētos pieminēt to, ka mēs rādzām arvien vairāk tehnoloģiju, kas uh, tiek eh, izmantotas, eh, lai nodrošinātu automatizāciju. Mēs esam eh, gandrīz vai trešajā šādu tehnoloģiju paudzē. Un, ja mēs runājam par ceturto automatizācijas līmeni, un par progresu šajā jomā, Kāda, jūsuprāt, mēs varēsim piešķirt ceļiem kategorijas šādām automatizētām automašīnām? Nākamais jautājums ir par jūsu priekšniekiem. Tātad līdz pat Fonderlajenes kundzei. Kāda veida regulējumu jūs sagaidāt? Es saprotu, ka pastāv bažas attiecībā uz budžetu, bet mani vairāk interesē ko tieši jūs domājat par regulējumu. Kāds regulējums būtu vajadzīgs, lai mēs redzētu tādu zaļāku transportu, automatizētas automašīnas un, protams, arī ceturtais automatizācijas līmenis, kuru mēs varam drīz sagaidīt. Nu, tie ir mani jautājumi. Tāpat arī es gribētu dalīties ar jums kādā novērojumā. Ja mums būtu iespējams panākt, lai puse no mūsu pilsētām izmanto tikai elektroautomašīnas, vai tas radītu problēmas enerģijas apgādēji šajās pilsētās, vai eh, būtu elektrības attēcis? Paldies Flego kungam, tagad ideja grupa šķiet jau ir atvaļinājumā. Došu vārdu zaļo grupai. Paulus kundze. Paldies, priekšādātāji! Paldies Vičevas kundzei par to, ka viņa ir ieradusies pie mums un stāsta mums par šo interesanto pētījumu. Es noteikti apskatīšos arī ziņojumu internetā, mani patiešām ieinteresēja jūsu teiktais. Redzu, ka jums ir arī cita pieeja. Jūs sakāt, ka mobilitāte ir vajadzīga cilvēkiem, nevis automašīnām. Vismaz Vācijā un arī citās valstīs mēs varam novērot to, ka pilsētās ir jāatgūst šī publiskā telpa. Mēs gribam šo telpu atdot eh, iedzīvotājiem. Pat eh, cilvēki, kas eh, sūdzas par sastrēgumiem, sēž automašīnās katru rītu un saka, ka ir vajadzīgs vairāk ceļu, jo es nevaru pietiekami ātri nokļūt pilsētā. Un pēc tam nākamajā teikumā viņi saka, nu es tikko biju Kopenhāgenā, tur ir tik jauki, tur ir tik daudz vietas eh, kājām gājējiem, velosipēdiem. Viņi kaut kā nesaprot, ka šīs divas lietas ir savstarpēji saistītas. Gribētu arī papildināt Fligo kunga jautājumu. Uh, Es patiešām novērtētu, ja jūs varētu nākt klajā ar konkrētiem politikas priekšlikumiem. Vēlos, lai komisijai būtu tādi labi izpētīti pamati šādai politikai, kas ļautu nodrošināt iedzīvotājiem patīkamas pilsētas. Tātad, vai jūs esat arī pētījuši lauku reģionus, kur uh, nav tādu pašu iespēju, piemēram, sabiedriskajam transportam. Vai kaut kas tiek pētīts attiecībā uz mobilitāti pēc pieprasījuma, tas varētu būt risinājums tādās zonās, kur eh, sabiedriskais eh, transports, um, ja tas darbojas regulāri, nav īsti rentabls risinājums pašvaldībām un eh, ciematiem. Paldies! Pāles kundzei, un tagad pēdējais no koordinatoriem guja grupas vārdā Kufturas uh, kundze. Liels paldies, priekšsādātāji, arī es no savas puses vēlos jums pateikties par jūsu interesanto prezentāciju un vēl es vēlētos jums jautāt, vai kopīgais pētniecības centrs nolēms nodarboties ar tematu sociāli atbildīgs transports ir svarīgi uzzināt, cik lielā mērā šī pārēja skars eh, sociālis neaizsargātos un arī geogrāfiski viss neaizsargātākos cilvēkus. Tos, kas dzīvo um, attālinātos reģionos vai salās, mums ir atbilstoši pasākumi jāvērš, lai situācija būtu labvēlīga viņa. Un arī jautājums par alternatīviem um, enerģijas avotiem, tas mums īpaši svarīgi tran komiteja. Uh, ūdeņradis, jūs teicāt, e, izmanto daudzas e, ieguldījumus e, transporta jomā, un jūs vēlties atbalstīt ilgspējīgu transportu. Es vēlētos zināt, cik lielā mērā šī tehnoloģija var būt konkurētspējīga, ar kādiem priekšnoteikumiem tas attiektos gan uz jūras transportu, gan arī uz uh, gaisa pārvadājumiem, cik lielā mērā jūs uzskatāt, ka ūdeņrads var aizstāt uh, tradicionālo degvielu? Paldies! Lielas paldies! Tad uh, tagad dosim uh, vārdu deputātiem un ir pieteikušies divi runātāji. Lielas paldies! Lielas paldies, Večevs kundze, Sektālērs kundze par jūsu prezentāciju. Uh, E, patiešām interesants saturs. Apsveicu arī jūs par e, daudziem šiem e, mm, pilotu ziņojumiem, ko jūs pieminējāt. Man ir divi jautājumi. Pirmais attiecas uz mobilitāti pilsētās un laukos un, un tās atšķirībām. Jūs parādījāt, ka Kādā pētījumā ir pierādījies, ka 40 stundas gadā mēs stāvam sastrēgumos, kam, protams, ir arī ekonomiskas sakas un eh, rada zaudējums 1 vai 2 procentu apmērā. Es gribētu jautāt, eh, jūs runājāt, ka tas ir vidējais rādītājs Eiropas Savienībā. Vai jums ir arī sīkāki dati par atšķirībām starp lauku un pilsētu zonām? Uh, Tagad par akumulatoriem. Bieži vien, tad, kad tiek runāts par elektroautomašīnām, tad uh, akumulatori tiek uh, uzskatīti par kaut ko negatīvu. Um, mēs esam lasījuši saviešu virsrakstus par uh, negadījumiem, kas var notikt ar šādu veidu akumulatoriem. Vai jūs veicat arī testēšanu un vai jūs esat pētījuši, kā šīs baterijas varētu izmantot uh, atkārtoti, kā tām varētu dot otro dzīvi. Paldies! Man arī ir viens jautājums, ko es vēlētos jums uzdot. Un tas eh, saistās ar eh, Tāleris kundzes teikto. Man eh, interesē šis jaunu bateriju jautājums elektroautomašīnām. Tātad, ko darīt ar šīm baterijām, kad tās vairs nevar izmantot automašīnās? Mm, eksperti runā, ka jau pēc 80% kapacitātes izlietošanas šīs baterijas ir jāmaina. Tās ir jāpārstrādā, un tad eksperti norāda, ka ir arī tāds iepriekšējs solis, ka šīs baterijas varot izmantot kā enerģijas glabātājus, Mums jau bija šīs debates, ka mēs vēlamies attīstīt um, jaunās enerģijas, mēs vēlamies attīstīt arī vēja enerģiju, un tad varbūt mēs varētu izmantot šo bateriju. Ja runa par sauli, tad parasti tas ir dienas vidū, kad ir visvairāk šīs enerģijas, un varbūt tad šīs baterijas varētu izmantot kā enerģijas šūnas. Vai jūs to esat eh, izskatījuši, vai jūs esat papētījuši arī tirgu? Vai mēs varētu kaut kādā veidā šīs eh, baterijas izmantot? Galu galā tās ir tādas eh, ļoti dārgas, tur tiek izmantoti ļoti augstsvērtīgi materiāli, un tās ir arī ļoti grūti pārstrādāt. Kā tieši mēs ar to varētu tikt galā? Paldies! Uh, all, for... <clears throat> Pirms liels paldies par pozitīvo atgrieznisko saiti, runājot par to, ar ko nodarbojamies kopīgajā pētniecības centrā. Iespējams, jau no pašsākuma man jāsaka, ka mūsu cenas nodarbojas tikai ar pētniecību. Mēs nepiedāvājam um, izmaiņas politikā, mēs atbalstām tādas politi politikas darbības, par kurām atbildīgs mūsu. Uh, politikas departamenta atbildīgās personas, tāpēc es nevēlētos te kāpt uz sarkanās līnijas, un tā nav ar tādu veselīgu sarkanā līnija. Mums eh, ir jābūt attiecībās politika neitrāliem arī turpmāk. Mēs vēlamies tādu palikt, lai saglabātu savu uzticamību. Tātad, kad jūs runājat par to, ko jūs piedāvīsiet, eh, regulējumi kā mm, politikas izmaiņas, es tā. Uh, mīnstinātos uz to atbildēt, kaut arī man būtu kaut kāda veida viedoklis par to. Tātad iesākumā izteikšos par budžetu. Nu, šodien ir tā svarīgā diena. Es tiešām ceru, ka tiks pieņemts saprātīgs lēmums. Es tiešām ceru, ka vispār vienošanās tiks panākta, lai apliecinātu to, ka Eiropa spēja pieņemt lēmumus. Es tiešām ceru, ka budžets būs uh, savu uzdevumu vērts cienīgs. Es pat labā nevaru paredzēt, kā notikuma gaita attīstīsies. Pat labi, valstu vadītāji pieņem par to lēmumu. Jūs runājat par uh, klasteriem, par um, apvārsni Eiropu. Tas nav mūsu portvels. Tas ir portvels mūsu kolēģiem no pētniecības un novatorisma nodaļas. Jā, transports saistīts ar klimatu. Man jums jāsaka, ka pat mūsu tematiskajā kopumā mums ir direktorāts, kas strādā pie enerģijas, klimata un transporta, taču ne, tas nenozīmē to, ka tā nebūtu daļa no produktīvās ekonomikas. Un tagad ir svarīgi pasakot tam, ko piedāvās komisija. Tā būs komunikācija par industriālo stratēģiju. Tā gaidām 10. martā. Un ražošanas pusē arī tajā atainosies. Tas nenozīmē neapšaubām to, ka tas viss ir saistīts ar klimatu, tā tiek uh, grupēts un ka par galveno elementu šai sakrā tiek uzskat, uzskatāts atogļošanas elements taču mobilitāte tiek uzskatīta arī par nozara ar ražošanas potenciālu. Mm, atogļošanas centieni, lai līdz 2050. gadam Eiropa būtu oglīgi ziļā neitrāla, šis mērķis ir tik ambiciozs, ka iespējams, ka tas mums uh, liek vairāk virzīties pretī atogļošanas klasterim nu, tas nav tik neitrāla mobilitātes skatījumā, jā. Bet tiešām pievienotā vērtība transportā nozarei šeit ir viennozīmīga. Tas nozīmē mūsu ekonomikas savienojamības funkciju. Tas tā tad ir ļoti svarīgi būtiski nozari. Runājot par alternatīvām degvielām, došu iespēju izteikties mūsu ekspertim, jo tiešām vēlos, lai atbilde būtu pamatota eksperta zināšanās. Mēs darām daudz ūdeņražu sakarā, un iespējams, lai atbildētu daudziem jautājumiem par ūdeņradi, jums ir zināms, jums kā apvārsnī 2020 bija kopīgi centieni saistībā ar ūdeņraža izmantošanu šo piecu gadu laikā, nu, termiņš laiks bija nedaudz mazāks. Šis kopīgais uzņēmums, kas apvieno pētniecību un uzņēmē darbību, lai attīstītu tehnoloģiju, ūdeņraža izmantojuma izmaksas ļoti samazinājas. Un man jāsaka, mēs gan drīz vai varam konkurēt ar citiem enerģijas avotu tipiem. Transportā mums jau ir autobusi, kas darbojas, tiek darbināta ar ūdeņradi. Mēs daudz esam paveiku, paveikuši pēdējo piecu gadu laikā, lai, samaz, lai palielinātu konkurētspēju, samazinātu izmaksas un vairot drošību. Uh, vai mēs domājam par šiem uzņēmumiem, par to darbību tālāk, jā, un mēs, kā pētniecības centrs, sniedzam savu, savu zināšanas pētniecības jomā. Runājot par elektrifikāciju un respektīvi, vai iespējams garajos pārvadājumos, traileriem to izmantot un uh, kāda varētu būt infrastruktūra, uz to atbildēs mans kolēģis. Runājot par automatizēšanu un ceturto paudzi šajā jomā, arī par to runās kolēģi. Runājot par pilsētām, es tiešām aicinu jūs izlasīt mūsu ziņojumu nākotnes pilsētas, jo arī mobilitātes aspekts pilsētās tur atainojas. Tur ir arī runa par to, kā organizēt telpu pilsētās. Un tad jautājums ir, vai izmantot telpu ceļiem vai kaut kam citam. Un tas, ko mēs skatām mūsu pētījumā, ir mobilitāte kā pakalpojums. Un tas nekoncentrējas uz mašīnām, automobiļiem, bet tur ir un par dažādu tipu mobilitāti, lai nodrošinātu šo pakalpojumu. Mēs uzskatām, ka tā ir pareizā pieeja. Mobilitāte nav saistīta arī mm, obligātā infrastruktūru vai ar konkrētu transporta tipu, mēs vēlamies koncentrēties to, kā vispār nodrošināt šo pakalpojumu. Tas ir vislabākais veids, kā mēs varam skatīt mobilitātes jautājumu. Runājot par laukafidiem, ja jūs atgriezīsieties pie viena no maniem slaidiem, kur bija runa par 40 stundām gadā kas vidēji tiek patērētas Eiropas Savienībā, vai pareizāk atstātas uh, eh, uh, eh, sastrāgumos, tad jūs redzēsiet, ka šis skaits samazinās neapdzīvotās vietās. Jūs redzēsiet, kā šo analīzi mēs veicam par sastrāgumiem, un mums ir daži pētījumi, ne tikai par pilsētvidi, bet arī par uh, mobilitāti ārpus pilsētām. Būs ļoti interesanti no jums dzirdēt, kādas ir atšķirības zināšanu līmenī, kas jūs skatījumā ir acīm redzamas un kas varēja būt novēršamas ar mūsu spēkiem, vai arī mēs to varam panākt sadarbojoties ar citām pētniecības institūcijām. Nu, iespējams, tā ir visvarīgākā lieta mums atšķirīgais zināšana līmenis, ko mēs redzam, lai atbalstītu atbilstošās politikas. Tātad politikas priekšlikumus, tos mēs varam piedāvāt, taču mēs varam sniegt uh, zināšanas. Un ja jūs redzat, kur to trūkst, tad pastāstiet par to. Pētījums par godīgu pārēju. Jā, pie tā mēs daudz strādājam, daudzās jomās. Viens no pilotu projektiem, ko sākām šajā jomā, bija dēvēts reģionu pārējas periodā. Tas gan nav tieši saistīts ar mobilitāti, taču ar enerģijas ražošanu un vispār tur ir runa par pārējais ekonomiku izraisītiem sociālajām nevienlīdzībām. Un uh, šis pētījums ir tikai viens pētījums, varat paskatīties, viens piemērs, ko mēs esam darījuši. Godīgu pāreju gadījumā mēs sadarbojamies ar citu ģenerālu direktorātu, tur būs 7,5 miljārda eiro godīgas uh, pārejas fondam. Tātad mēs veltam savus centienus tam un esam gatavi padalīties savā zināšanās. Uh, Es domāju, runājot par baterijām, par to otro mūžu, es jau sāku skaidrot, ko mēs darām, jo tas ir acīm redzami, ka mums ir jāskatās, kā var atkārtot izmantot baterijas, īpaši attiecībā uz izējmielām, kas tiek izmantotas baterijās. Pat labam mēs redzam to, ka mēs varam veidot tādu kā otro slāni bateriju izmantojumam un tas ir saistīts arī ar uzkrāšanu, cik lielā mērā mēs, piemēram, varam izmantot automobiļu baterijas mājās, lai uzklabātu enerģiju un tad, lai to izmantotu uh, augsts sastrāguma stundās, mēs varētu tās uh, uzlādēt pa nakti un tad izmantot pa dienu. Mums ir svarīgi, lai visas uzkrā, enerģijas uzkrāšanas iespējas tiktu izmantotas gudri. Un uh, pl plašā mērogā aizstājot tradicionālās, tradicionālās automobīļus ar elektroautomobiļiem, tad jā, atbilstoši gudri jāizmanto arī baterijas. Tā iespēja ir daudz, taču ar to savu uzstāšanos uzstājas, jo vēlos dot iespēju kolēģim atbildēt uz jūsu jautājumiem. Thank you. <clears throat> Um... Paldies. Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem par alternatīvo degvielu, elektrifikāciju. Tas attiec uz sarežģītākām transporta jomām, kā um, kravas pārvadījuma, um, aviāciju un tam līdzīgi. Mums, protams, ir savu viedokli par to, taču mēs neesam viedokļu paudēji, bet gan zinātnieki. Es tādu runāšu kā zinātnieks. Iespējams, ka tas jums nav nekāds jaunums. Mums nav tādas risinājumi, kas atrisina visas problēmas. Ir atšķirīgi risinājumi, kas atbilst, kas atbilst dažādām vajadzībām. Mums ir dažādi enerģijas uh, avoti transporta sistēmās. Un ņemot vērot, vērā 2050. gada mērķi, oglekļa neitrāla sabiedrība vai transports, mēs sākam tagad diskusijas ar klimata ģenerālu direktorātu, lai pārskatītu CO2 tran, eh, mērķus ceļu transportā. Mums jāskatās, kas tirgu pastāv, kādas ir tehnoloģijas, kādas degvielas un kā to labāk izmantot. Te runa par veselu transporta sistēmu. Bija jautājums par elektrifikāciju attiecībā uz kravas automobīļiem. Tāda iespēja pastāv, taču ir bijuši testi ar kravas automobīļiem dažādās dalībvalstīs Eiropā. Tomēr mēs nesaskatām iespēju to izmantot plaši, ja jūs paraugāties uz infrastruktūras izmaksām, tad visticamāk jūs sapratīsiet, ka visu autoceļu elektrificēšana Eiropā izmaksātu milzīgi daudz. Uh, ir arī sarežģīti izmantot šo tehnoloģiju, jo ir vajadzīga elektrība, kas būtu pieejama gan tuneļos, gan zem tiltiem runājot par uh, kravas pārvadājumiem, ir vairāk risinājumu. Um, īstermiņā var izmantot uh, eh, biodegvielu. Tas pats attiec uz uh, uh, iekšzemes ūdensceļiem. Mēs varam izmantot uh, LDG vai biodegvielu, jo tur tiek darbināti dīzeļu motori dizeļdzinēju um, aviācijas nozarē situācija ir atšķirīga. Pat laban ūdeņradis nav iespējamais risinājums, jo enerģijas blīvums uz kilogramu, kas ir jāpārvadā, uh, um, nav pietiekama, lai aizstātu šķidro degvielu, kas pat labāk tiek izmantot. Tā tad ir vajadzīgas jaunas koncepcijas, un es domāju, mēs kaut ko vēl pieredzēsim. Tad, ja ir vajadzība, tad pas, un arī tirgus, tad kāds kaut ko izstrādās atbilstoši risinājumu šai problēmai. Runājot par ūdeņrāža degvielu. Mēs esam redzējuši, ka ir ražotāji, kas ražo uh, kravas pārvadājumiem paredzēto degvielu. Ir izcinājums, ka tā vietā, lai izmantot vienu, vienu vienību um, kravas automobilim, varētu būt divas. Taču, atklāt sakot, ne jau pētnieks te pieņems lēmumu, bet tie ir tirgus spēlētāji, kas pieņem lēmumu. Viņi atradīs labākos, visefektīvākos izmaksu ziņā arī risinājums. Es domāju, esmu atbildējis uz vairumu jautājumiem. Ja ne, tad atkārtojiet lūdzu savu jautājumu. Ask again. Thank you. Paldies. Vielen Dank. Paldies par šiem jūsu komentāriem. Nu, protams, mums e, būs vēl papildus jautājumi, bet ne šodien. Šodien komitejas sanāksme ir galā. Paldies jums par jūsu ieguldījumu. Paldies visiem klātesošiem deputātiem, tehniskiem darbiniekiem, sekretāriem un arī tulkiem. Nu, man oficiāli vēl jāpaziņo, lai jūs nepārklājat garām 16. 17. martā. Mums būs tas prieks atkal šeit tikties, šajā komitejā. Un tagad, kam tas ir sanāksim ir galā, tad tiekamies eh, martā un lai jums visiem eh, labs vakars un labs eh, mājapceļš tiem jums, kas dodas no Japānas un visu labu!